skaidrojumu un komisijas nostāju. Nu, nosaukums tiks eh, paziņots šīs sanāksmes protokolā. Trīs mēnešu periods, kura laikā parlamentam ir jāpaziņo sava nostāja, sāksies eh, rītdien, 19. septembrī. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās eh, plenārsesijas sākumā. Ja iebildumu nav, tad eh, pieņem, šodien pieņemtās rezolūcijas eh, nosūtīšu rezolūcijās norādītajām personām un institūcijām. Ar to arī pārtraucam mūsu darbu un slēdzam sanāksmi.